balsot par šo ziņojumu ceturtdien. Bet, Celikundze, es atvainojos, ka jums bija nedaudz jāpagaida, lai uzstātos ar savu ziņojumu, bet tagad eh, jūs varat runāt par pārtiks cenām Eiropā. Lūdzu. Paldies. Pirmām kārtām vēlējos pateikties eh, visiem manas komitejas kolēģiem un arī pārējiem, kā arī komisijai par vērtīgo ieguldījumu ziņojumu tapšanā. Komisāra kungs, būtu ļoti vienkārši uzdot jautājumus mūsu patērētiem, piemēram, tad, kad viņi dodas uz uh, veikalu, iegādās pienu vai jogurtu, kādēļ viņi ir izvēlējušies to vai citu produktu. Vai viņi to pērk tādēļ, ka viņiem patīk piena pudeli, vai uh, vienkārši viņiem garšo piens. Pēdējo gadu laikā mums aizvien vairāk pieaug sajūta, uh, ka pilsoņi iegādājas ko tādu, eh, kas ir pietiekami labi reklamēts, eh, to galvenokārt dara ražotāji. Un īstenībā eh, reklāma neatbilst produktu vērtībai. Pirms 50 gadiem situācija bija pilnīgi atšķirīga, un tagad lauksaimnieki sastops ar sarežģītu situāciju. Lauksaimniekiem, ražotājiem uh, ir jāmēģina pastāvēt šajā pasaulē, un viņiem ir jābūt sarunu vešanas pilnvarām. Mums jāņem vērā gan ekonomiskā krīze, gan arī tas, kas notiek lauksaimniecības tirgū tieši šobrīd. Mums ir jāgarantē, ka mēs eh, novērojam norises eh, pārtikas ražošanas un pārdošanas ķēdē visās detaļās. Mums ir jānodrošina, e, ka cilvēki var iegādāties pietiekam kvalitatīvus produktus. Mēs tagad uh, nedzīvojam tālajos austrumo, tālajos rietumos, uh, mēs vēlamies izveidot tādu tirdzniecību, kas eh, patērētājiem eh, sniedz iespējas izvēlēties labākos produktus un lauka saimniekiem sniedz iespējas attīstīties un eh, piedāvā ekonomisko izaugsmi. Tad, ja tas notiek pietiekam caurskatām, protams, jāņem vērā arī patērētāja intereses un ražotāja intereses. Mums jāpiedāvā pietiekam kvalitatīvas politiskās vadlīnijas arī pārtikas produktu jomā. Tāpat jācenšas patērētājus satuvināt ar lauksaimniekiem un arī ražotājiem. Otrām kārtām mums vajadzētu garantēt, ka mēs piedāvājam pietiekami pieklājīgus ienākumus mūsu lauksaimniekiem, piedāvājot labu atbilstošu cenu veidošanas stratēģiju, kas paredz arī e, sektoru kontroli, kas iesaistīta visā pārtikas ražošanas ķēdē. Protams, mēs galvenokārt šeit runājam par MVU, par vietējo valstu līmeni, jāmin arī lielāki koncerni, to filiāls, meitas uzņēmumi, tie darbojas Eiropā aktīvi, un mēs vēlamies, lai viņi varētu darboties saskaņā ar iekšējā tirgu valdošiem likumiem, nevis ar tādiem līgumiem, eh, ko nosaka lieli eh, starptautisku uzņēmumu un kartaļi. Tad Kad mēs pieredzam produktu cenu krišanos, kā tas ir šobrīd, mēs pieredzam, e, ka ražošanas apjomi palielinās joprojām un nav skaidri un pietiekami godīgi konkurētspējas noteikumi, norisinās dažādas spekulatīvas darbības, tādēļ ir nepieciešams skaidrs rīcības plāns un stratēģija, lai iejauktos šādās negodīgās darbībās. Tā tad mums ir jānodrošina, lai lauksaimnieki piedāvātie produkti nonāktu līdz patērētājiem pēc iespējas īsāko ceļu. Uh, Ja tiek kontrolēts finansējums sektors, tad mēs varētu arī varbūt padomāt par pārtiks eh, jomas pāraudzību, jo zināmā mērā šī joma tieši tagad cieši no spiediena, nav pietiekam daudz investīciju. Pilsoņiem rodas iespējas, eh, ka vairumtirdzniecībā, ražošanā un arī visā pārtiks produktu ražošanas ķēdē ir paaugstinājušās cenas, un tas, protams, ietekmē viņu izdevumus. Ja mēs balsosim par ziņojumu, kas ir tapis lauksaimniecības un lauka attīstības komitejā. Mēs beidzot sāksim uzmanīgāk aplūkot problēmas, kas joprojām pastāv pārtiks produktu tirgū. Un tas nāktu par labu Eiropas Savienības patērētājiem, kā arī lauksaimniekiem, protams, arī attīstības valstīm, un radītu drošības uh, sajūtu un uzticību institūcijām. Paldies. Mišēl kungs, lūdzu. Paldies um, deputāts kundzei par šo ziņojumu. Tas ir ļoti būtisks. Šajā brīdī Eiropas Savienībā mēs redzam, ka uh, šī nozara saskars ar lielām problēmām. Zinat, ka recesija ir ļoti palēninājusi uh, Eiropas aktivitātes uh, ekonomikas jomā un arī lauksaimniecībā. Tirgus cenas um, krītās, situācija ļoti nopietna tajās jomās, kas skar piemēram piena un gaļas ražošanu. Ja mēs vēlamies saglabāt šo uh, efektīvo darbību, tad jāmīkstina krīzes um, uh, sekas un uh, jāgarantē godīgas cenas. Bet kādēļ šī uh, lauksaimniecības uh, cenu uh, noteikšana ir uh, prioritāra komisijai? Jo mēs izvērtējam šos struktūru jautājumus. Uh, un vēlamies novērst ārkārtīgi ātru pārtiks cenu pieaugumu, uzlabojot šo sektoru un jānovērš nākotnē šādu cenu lēcienu, jāpievēršas ir cenu stabilitātes jautājumam. Piekrītu tām bažām, kādas ir paustas ziņojumā, un uh, vēlmei uzlabot uh, situāciju kopumā, jābūt caurskatāmai darbībai visā šajā tīklā. Uh, patērētāji labāk jāinformē un arī jāraugās uz visu šī sektora darbību. Jau kopš pagājušā gada novembra komisija aktīvi darbojas, lai uzlabotu darbu šai sektorā. Un esam noformulējuši strateģisko ieteikumu kopumu, salīdzinot ar zaļo grāmatu par lauksaimniecības produktu kvalitāti, par kur runājām pagājušajā gadā Tagad decembrī komisija nāca klajā ar tādu kā ceļa karti, lai uzlabotu šo pārtikas tirgu Eiropā. Ir absolūti nepieciešama turpināt darbību šo ceļa karti īstenojot. Veidosim Eiropas novērošanas institūciju, kas novēros cenu veidošanos, un tā būs uh, ļoti uh, solīdas cenas, ļoti labi noteikts, un tādu mēs varēsim uzlabot mūsu zināšanas par šī pārtiks uh, tirgu uh, eh, funkcionēšanu nepilnībām. Mēs vēlamies uzlabot situāciju visā sektorā. Mūsu īpaša uh, no, uh, vērība tiek pievērsta nesimetriskai cenu attīstībai. Uh, un arī par dažādajām uh, pārtiks cenām, kas, ko saņem ražotājs un ko maksā pa, uh, patērētājs. Pievienotās vērtības eh, sabalansēta uh, pārlikšana ir uh, solis uz konkrētas spējas veicināšanu šajā sektorā, ir ārkārtīgi būtiski, lai rūpniecība un tie, kas strādā lauksaimniecības sektorā, zinātu uh, šo skaidro bāzi un balstītos uz ilgtspējīgu attīstības pamata Eiropas Savienībā. Kopumā vēlos uzsvērt šīs ceļa kartas uh, ieviešanas nozīmīgumu un vēlos pateikties Bacelī kungai, kundzei par sastādīto ziņojumu. Paldies, un uh, balsojums par šo ziņojumu būs ceturtdien. Tagad uh, redzu Badīku Šē kundzi. Uh, Eh, jums ir vārds par mākslas studijām Eiropas Savienībā. Paldies, priekšsēdētāji! Mākslas izglītība parasti uh, tagad ir obligāta.